Dear colleagues, dear ladies. Dārgie kolēģi, dārgās dāmas un kungi, lūdzu, mīļi lūkšu pievērst man uzmanību. Mēs eh, turpināsim plenāru sēdes darbu. Un tagad pāriešu ungāru valodā. Mūsu pirmā Pirmais darba kārtības punkts. Tagad es esmu mazliet apjucis, piedošanu. Bens Bensens. Tas ir viņa ziņojums par energoefektivitātes rīcības plānu pārskatīšanu. Un e, līdz ar to došu vārdu Bensena kungam, lūdzu. Četras minūtes Bensena kungam dots laiks. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Eiropas e, Savienība ir uzstādījusi mērķi, lai mums būtu 20% energoefektivitāte 2020. gadā un e, var izrādīties, ka tas būs ļoti grūti, lai mēs šo mēģi sasniegtu, jo mēs varbūt varēsim sasniegt tikai e, zemāku, kādu 10% šo skaitli. Taču ir vides sociālie un citi argumenti, lai mēs panāktu lielākus ietaupījumus. Mums iespējams vajadzēs e, samazināt patērētās enerģijas daudzumu. No tā būtu ekonomiskie labumi, finansu labumi un arī mājasaimniecības iet taupītu vienu tūkstoti gadā. ASV un Ķīna eh, arī eh, veic investīcijas šajā ziņā, mēs mazliet atpaliekam. Eh, Ķīna ir piedāvājusi īpašas subsīdijas, un ASV ir jau arī vesels tāds ietver noteikumi, kamēr Eiropā šā situācija ir atšķirīga. Pārāk maz uzsvars ir likts uz inovācijām. Mums vajadzētu eh, fokusēties uz īpašām jomām, virzīt mūsu politikas uz konkrētiem mērķiem. Mēs eh, gribētu mm, eh, atstātais mums labāku paraudu nekā esam mantojuši, uzlabot mūsu konkurētspēju. Mēs varētu radīt jaunas darba vietas mazajos un vidējos uzņēmumos Trīs galvenās tendences ir e, nacionālie plāni un, protams, e, būvniecības uzņēmumi. Tieši trīs galvenās jomas. Runājot par rīcību plāniem, tos apskatīsim pirmos. E, tās faktiski nav pārāk efektīvas lietas, taču mums ir liels potenciāls, ko mums vajadzētu uzlabot, un komisijai vajadzētu izmantot, stiprināt šī instrumenta izmantošanu. Ja šādi plāni nav pietiekoši ambiciozi, tad komisijai vajadzētu tos noraidīt. Es domāju, mums tiešām vajadzētu nodrošināt lielāku drošību. Mums vajag nodrošināt eh, dalību valstu neatkarību energoziņā. Viņiem ir eh, galu galā pašiem jālemi eh, savi gala lēmumu. Tagad runāsim par būvniecības nozari. Šeit arī daudz kas vēl ir pētāms mums vajadzētu pievērst uzmanību tieši energo taupīšanai. Runājot par būvmateriālu politiku, mums vajadzētu izstrādāt standartus, kā arī marķēšanas standartus, it īpaši tie ir ļoti svarīgi. Mums ir nepieciešamas inovācijas, e, celtniecības politikā, e, tā ir ļoti e, nozīmīga lieta mums vajadzētu apskatīt, eh, tad, kad mēs skatāmies uz enerģētikas politiku, 40% mēs varam sasniegt tieši šajā nozarē ietaupījumus. Es uzskatu, ka eh, šīs jomas būs ļoti eh, vitālas ilgtermiņā attiecībā uz konkurētspēju. Tāpēc mēs iesakam Uh, finanš, izmantot finanšu instrumentus, lai mēs ieaudzinātu energoefektivitāti. Un šeit jau ir vesela rinda dažādu modeļu pieejami. Šobrīd mums vienkārši ir jānolēmi, eh, kādā formā izpaudīsies šis finanšu instruments. Ir ļoti svarīgi, lai mēs eh, fokusētu mūsu pūliņus eh, šajās jomās, un tas ir ļoti svarīgi Eiropas rūpniecībā Un paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad došu vārdu komisāram Ettingera kungam. Komisāra kungs jums vārds. E, priekšsēdētāji, cienījamie e, deputāti. es esmu uh, ticies ar vides, ar rūpniecības un reģionālā lietu komitejām. Uh, un e, visās šajās e, komitejās notika ļoti intensīvas debates, e, tieši runājot par Bensena kunga ziņojumu. Un nu, jāsaka paldies viņam un arī visiem citiem deputātiem, kas ir strādājuši tik stipri un konsekventi. Eiropas Savienība ir uzstādījuši šo 20% mērķi attiecībā uz atjaunīgo energoresursu izmantošanu Un, ja mēs apskatītu, uz ko tad mēs esam uh, sasnieguši šajos gados, mums ir labs progress attiecībā uz atjaunīgajiem, mums ir tiešām progress, bet attiecībā uz energoefektivitāti mēs esam tikai ceļa sākumā. Un tas nozīmē, ka mm, parlaments, padome un visas Eiropas institūcijas ir uh, nopietna uzdevuma priekšā. Krīzes ķīļūdeni uh, Eh, izskatās, ka mēs eh, nevarētu realistiski novērtēt, ka sasniegsim 20%. Eh, daži mm, saka, ka tas būs daudz mazāks procents. Otrs, es neesmu īpaši apmierināts ar energoefektivitāti kā terminu, jo neviens īsti nesaprot, par ko mēs runājam. Ja jūs prasīsiet saviem draugiem, ģimenei, Vai viņi ir dzirdējuši par enerģijas taupīšanu? Jā, to viņi ir dzirdējuši, bet energoefektivitāte. Un fakts ir tāds, vai ar šo eh, mērķi mums faktiski, tā kā mums nav īpaši skaidrs definīcijas, ko tad mēs gribam sasniegt, mums 2005. Eh, gadā bija energo patēriņa atskats, un eh, tas varētu teikt bija kā tāds sākuma punkts. Proti, mēs eh, zinām, kas ir mūsu patēriņa pamatā. Un eh, pēc tam mēs izdarījām zināmas tādas paredzējumus un eh, nospriedām, ka patēriņš pieaugs. Un tad atņēmām 20% no tā. Samazinājām par tik daudz. Ja mēs nerunāsim par energoefektivitāti, tad, ja pieaug eh, vienā eh, valstī patēriņš, piemēram, nu, mums pieaug taču eh, aizvien vairāk automobīļu skaits pieaug, smagās mašīnas, tāpat tas arī māju platība pieaug. Taču šobrīd mums nav objektīvs ziņojums, kas stāstītu par nākotnes iecerēm. 20% jā, bet no cik daudz mēs tad ņemsim šos 20% nost, neviens nevar pateikt. Personiski es apšaubu dažus paredzējumus, kas ir minēti jau ciparu formā. Daži no Eiropas eh, Savienības dibinātāju biedriem ir pie, paziņojuši, ka pieaugs viņa energopatēriņš. Un eh, viņi eh, saka, ka varēšot paspēt 20% samazināt, bet tas, manuprāt, nav iespējams. Tāpēc mums šobrīd vajadzētu uh, iegūt uh, skaitļus, lai mēs uh, ar zināmu drošību izveidot nākotnes perspektīvu. Es ceru, ka februārī mēs to paveiksim, un es ceru, ka valstu un valdību vadītāji saprastu, cik nopietnas ir šis jautājums, tikpat nopietnas, kā tas bija pirms krīzes. Mēs šobrīd esam norunājuši, ka mums būs saistoši mērķi, taču, ja dalībvalstis to neatbalstīs, Eh, protams, Eiropas parlaments var aicināt, lai tie būtu uh, brīvi šie te obligātie uh, cipari, bet mēs joprojām esam milzīgu lielu gabalu tālu no tiem. Tātad, kas mums ir jādara? Mums ir jānoskaidro, kāds būs mūsu perspektīva bez šīs energoefektivitātes, un tad 20% no tā jāatrēķina nost. Jautājums ir, ko mums jādara pa priekšu. Vispirms mums vajadzētu ķerties pie municipālām mājām jau eksistējošām mājām, tas ir mums vislielākais uzdevums. Šeit ir valstu un municipālās piedarības ēkas, visas eh, šīs jomas, kura publiskais sektors ir tas, eh, kas eh, ir ēku īpašnieks. Tiem ir jārāda priekmērs. Un tad mums ir nepieciešams struktūra programmas Eiropas līmenī, dažādās valstīs. Esam redzējuši veselu rindu programmu par ēku renovāciju. Un kas tad mums tagad jādara? Mums šīs programmas ir jāapvieno. Varbūt ir iespējams, ka mums varbūt mazāk uh, Eh, naudas jāiztērē ielām un dažādiem satiksmes pārvadiem un eh, jāstrādā tieši pie energoefektivitātes. Un es domāju, ka tas būs pats galvenais mūsu nākošajā budžeta periodā. Nākošais, protams, ir transports. Protams, ka mums noteikti tur ir jāizdara ietaupījumi. Dažās dalībvalstīs ir 550 uh, eh, automobīļu uz 1000 iedzīvotājiem, citur uh, varbūt 100, 120. Tā kā mums vajadzētu šos skaitļus harmonizēt. Tomēr mēs e, nevaram sagaidīt, ka Vācija samazinās savu autoskaitu uz simts. Drīzāk man liekas, ka citas valstis tuvosies Vācijas 500 automobīļiem uz tūkstot iedzīvotāju. Un pēc tam ir rūpniecība un pēc tam pat enerģētikas nozari. Protams, centrālais jautājums ir par šo pasākumu saistošo dabu. Mums bija neformālas pusdienas, kad mēs aprunājam šo lietu, un var teikt, ka dalībvalstis un enerģētikas ministri ir ārkārtīgi jūtīgi pret šo energoefektivitātes jautājumu. Tomēr viņi nav gatavi pieņemt saistošus mērķus. Tāpēc es gribētu piebilst, ka ja mēs ņemsim par piemēru Eh, nākošo dalību valsti, proti Poliju, mīnus 20%. Vai varbūt eh, piesātinātu dalību valsti eh, Vāciju, Itāliju, Austriju. Kā mēs varam sagaidīt, lai Vācija un Austrija pieņemtu šo mīnus 30 vai 20 procentus? un ir skaidrs, ka Polija pirks jaunas um, automašīnas iedzīvotāji, Polija pirks un būvēsies jaunas rūpnīcas. Tā kā es domāju, šeit būs ārkārtīgi uh, grūtas uh, sarunas, pārunas, uh, lai mēs samazinājumus kaut kādā veidā izvietotu šajos nozerēs. Es gribētu pateikties referentam par viņa ziņojumu, es uzmanīgi to pētīšu. 4. februārī Eiropa padome ķersies pie šīm problēmām un mēģinās izveidot, eh, noskaidrot, kāds ir šis te kopsaucējs starp valdībām. Un eh, tad eh, nāksim ar tādiem saprātīgiem piemēr, piemēriem, pie, priekšlikumiem, ko mēs pēc tam varēsim iesniegt parlamentā. Un pavasarī, vasarā, es domāju, mums būs laiks runāt par šiem jautājumiem un arī par to saistošo dabu. Ir iespējams, tā kā te, šeit tiešām subsidaritāte ir pats labākais pieejas veids, tad iespējams mums būs plānam diva, divas fāzes. Di Aicināsim dalību valstis nākt ar igadējo nacionālo energoefektivitātes plānu, kur būtu e, mērķi, kā mm, izvirzīti katram gadam atsevišķi. E, tomēr mēs eh, nevarēsim 20% samazinājumu 2020. gadā sasniegt. Jo ja pirmajos gados mēs esam ļoti mazu progresu veikuši, tad mums šo visu lietu vajadzētu pārdomāt. Bet katrā ziņā paldies par pūlēm. Paldies. Tagad es gribētu dot vārdu referentiem no dažādajām komitejām. Vispirms Līzes kungs eh, no vides komitejas. Lūdzu, pusotru minūti. Liels paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, dāmas un kungi. Vispirms es eh, gribētu norādīt to, ka esmu eh, referents nevis vides komitejas priekšsēdētājs. Un kā references gribu pateikties Bensena kungam par viņa darbu un par tiešām veiksmīgo sadarbību. Viņš um, izstrādāja stratēģiju energoefektivitātei un uh, kā mēs varam samazināt emisijas un uh, mīkstināt energoimporta ietekmi. Šādā veidā mēs varētu radīt darbus Eiropā un investētie līdzekļi neietu ārpus, piemēram, uz Krieviju vai uz citiem reģioniem. Katrā ziņā eh, vides eh, komiteja pieņēma mm, viedokli, at, un eh, mēs esam uzstādījuši ļoti ambiciozus punktus. Es tikai gribu divas pieminēt, ko arī komisārkungs pieminēja Mēs eh, gribētu aicināt Eiropas komisiju uzstādīt eh, ilgtermiņu plānus energoefektivitātei. Mums pat vajadzētu skatīties uz 2050. gadu un uh, pielāgot savas prasības. Pēc tam par definīcijām. Tā ir ļoti tāda uh, sarežģīta joma, bet mums tiešām vajadzētu skatīties uz energo patēriņu, jo to var mērīt, tur mums ir cipari. Uh, vai nu e, uz vienu vienību. Protams, pārreikināt tas būtu sarežģītāk, taču es uzskatu, ka tas būtu labākais e, veids, un tā mums vajadzētu stratēģijā tuvākos mēnešos iekļaut. Paldies! Un tagad pārstāvis e, no reģiona komitejas. Babīnskas kundze. Pusotru minūti, lūdzu. E, e, komisāri, dāmas un kungi, energoefektivitāte ir viena no lielākajiem izaicinājumiem, kas ir Eiropas Savienības priekšā, un tā mums būs tuvākos desmit gados. Un e, kas tad mūsu galvenais energostratēģija? Šobrīd tā ir ļoti svarīga lieta, un mums vajag nodrošināt, lai mēs iekļautu tos šajā ziņojumā, un energostratēģija eh, ir jāievieš. Eh, tā ir jāievieš dalību valstīm. Un, lai tā tiktu ieviesta, mums vajag atrisināt veselu rindu problēmu. Eiropas Savienības līmenī mums joprojām ir grūtības, kā tad mēs mērīsim energoefektivitāti. Jo šobrīd mēs skatāmies uz, eh, parad, uz prognozēm 2020. gadam, bet nebūtu īsti gudri pieņemt saistošus lēmumus, saistot smērķus, balstotos uz šīm prognozēm, jo mēs nākotni nevaram nevaram paredzēt. Tāpēc būtu vajadzīgs izstrādāt jaunu un labāku tehnoloģiju. Un šī tehnoloģija mums ļautu ieviest šos mērķus. Tāpat ir ļoti svarīgi, lai mēs ņemtu vērā um, starpreģionu procesu, jo mm, Kopenhēganā, piemēram, eh, ir savādāk energopatēriņa eh, mm, metoda nekā, piemēram, Polijā, jo nav viens un tas pats, eh, viena paša struktūra neparādās. Katrā ziņā ieviešana attiecībā uz energoefektivitātes politiku Eh, tur mums jāskatās uz eh, reģionālām un vietējām varas iestādēm. Tam būs gāds galvenais, un Eiropas komisijai ir tikai jākoordinē, jo eh, citādi tas tiks uzskatīts par tādu vienkāršu birokrātiju, kas apgrūtinās kā pilsoņus, tā arī reģionus. Ja mēs neveizveidosim labu sistēmu daudz līmeņu menedžmentam vai pārvaldībai, tad viss šis projekts izgāzīsies. Paldies! Paldies! Dosim vārdu Herbertam Roilam. Viņš eh, runās uh, Eiropas Tautas partiju vārdā. Divas minūtes. Eh, priekšsēdētāji, komisāri, dāmas un kungi. Arī es gribētu pateikties pilnīgi visiem, kas tik rūpīgi strādājuši pie šī ziņojuma, īpaši Bensen kungam. Ir divi aspekti, pie kā vēlētos pieskarties savā runā. Es domāju, mēs visi piekrītam, ka energoefektivitāte, eh, citiem vārdiem enerģijas izmantošana, ekonomiskā veidā, mm, tas ir risinājums, bet jautājums, kā šo labāko mērķi sasniegt. Jo mm, Eiropas parlaments Nu, mēs eh, joprojām eh, nākam ar tādiem objektīviem eh, cipariem, lai mēģinātu kaut ko sasniegt. Bet kādā tieši jomā mēs, mēs izmantosim enerģiju efektīvāk. Es domāju, ka šīs nozares, kas izmanto enerģiju efektīvi, viņi dar to tikai tāpēc, ka ietaupa naudu šādā veidā. Uh, Mums ir skaidri ļaudīm jāpasaka, ka zināmi procesi prasa vairāk enerģiju vai mazāk enerģijas, un ja cilvēki eh, redzēs eh, to ar savām acīm, viņi sāks pievērsties energoefektivitātei. Taču eh, tikko mums parādas mērķi, tam ir jābūt saistītam ar pamudinājumiem. Otram kārtam e, ļoti eleganti komisārs izskaidroja e, par energoefektivitātes definīciju. E, šīs problēmas ir arī dalībvalstīs. Mūsu kolēģi norāda, kādas ir atšķirīgas situācijas dažādās dalībvalstīs, ekonomiskie, geogrāfiskie apstākļi ir atšķirīgi, un kā mēs ar vienu saistošu ciparu varēsim to visu iekļaut. Es domāju, mums vajadzētu atvirzīties prom no pagātnes eh, ticību, eh, ticības, ka eh, vien, vieni saistoši cipari ir maģiskais risinājums. Es domāju, šobrīd ir pienācis laiks, ka mēs dosimies citu ceļu, proti diferencēta pieeja, kas mums ļaus izmantot atšķirības, ka tas, kas ir pats svarīgākais, ir tas, kādu mēs sasniegsim rezultātu, nevis runājot tikai par mūsu lietām. Liels paldies! Svobodas kungs pacēla zilo kartiņu. Vai jūs gribot uzdot jautājumu runātājiem? Jā, man ir eh, jautājums mūsu kolēģim Roila kungam. Iespējams, ka attīstības gaitā eh, saistošie mm, šie eh, cipari, saistošie mērķi varētu tik diferencēti. Būtu iespējams E, ka mums ir gan saistoši, gan diferencēti mērķi. Varbūt, ka mēs varētu atrast veidu, e, kā mēs varētu definēt šo pieeju, e, izņemot, nu, ņemot vērā šo te mūsu izējas punktu. Svobodas kungam paldies, saka priekšsēdētājs. Un Royal kungam tagad atbildi. Es esmu vairāk kā ieinteresēts runāt par to, kā lai mēs varam sasniegt e, šos diferencētos mērķus. Man nav nekādas tādas iepriekš nolēmtas idejas. Es vienkārši cenšos balstīties uz pašreizējo situāciju es neatbalstu, e, lai mums būtu pārāk daudz saistošu ciparu. Es domāju, ka mums vajadzētu e, virzīties uz priekšu soli pa solim. Varbūt tā ir tā otrā iespēja. Eh, paldies tagad sociālu un demokrātu vārdā. Gribu dot vārdu Tomsenes kundzei. Paldies priekšstādātāji, komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Sākumā gribētu pateikties Bentam Bensenam un citiem kolēģiem par izcilu labo sadarbību par šo ziņojumu daudzos punktos. Domāju, ka mēs esam labi pastrādājuši, lai panāktu er, e, energoefektivitātes mērķus tomēr. Kad mēs nonākam pie šiem saistošajiem mērķiem, mēs neesam panākuši vienošanos. Domāju, ka izšķiroši svarīgi ir nospraust vismaz 20% mērķi energoefektivitātes uzlabošanai. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varētu nodrošināt uh, zaļu, ilgspēju ekonomiku, darba vietu nodrošināšanu Eiropā, bet izšķiroši svarīgais ir parāk, panākt šo energoefektivitātu un lai tā būtu saistoša dalību valstīm, jo mēs uh, varam redzēt daudzās jomās, ka Eiropas Savienība nāk klajā ar ieteikumiem un mērķiem, kas uh, netiek sasniegti, tāpēc, ka tie nav saistoši. Tāpat laikā mēs redzam, ka saistošiem mērķiem ir zināma ietekme. Tātad arī te ir vieta energoefektivitātes uzlabošanai. Mums nepieciešams nodrošināt piegāžu drošību, jāsamazina emisijas un jāpanāk, lai iedzīvotāji maksātu mazākus elektroenerģijas rēķinus. Energo nabadzība skār tos, skar, skar cilvēkus tajos gadījumos, kad viņi lielu saviņēmumu daļu maksā par ēku apkuri. Nav vispārēji definīcija šai energonabadzībai, un mums ir nepieciešams šādu uh, definīciju izstrādāt. Energonabadzības sekas ir tādas, uh, kā tiek skarta cilvēku veselība, uh, dzīves apstākļi, tīpaši tiem, kam ir zems ieņēmumu līmenis, tāpēc mums ir jādara kaut kas, jārisina energonabadzības jautājums, jāizskauž tā, it īpaši privātu personu vidū un jācenšas šiem cilvēkiem palīdzēt. Un es ceru, ka rītdienas balsojums dos lielu atbalstu Bensena kungu ziņojumam un mēs varēsim turpināt cīnīties pret energo nabadzību. Paldies! Tagad liberāļu grupas Vārdā Hallas kundze, divas ar pus minūtes. Paldies! Es gribētu pateikties Bensen kungam, kurš ir īpaši smagi strādājis pie šī ziņojuma un ir cieši sadarbojies ar ēnu referentiem no citām partijām. Viņam ir izdevies apkopot uh, vienot savu kolēģu pozīciju un viņš ir pelnījis mūsu pateicību. Energo taupīšana ir uh, ļoti labs pasākums pirmām kārtām klimatisko izmaiņu problemātika un Kankūnas sanāksme parāda, cik daudz mums vēl darāmais. Energoefektivitāte ir labākais un uh, vieglākais veids, kā virzīties uz šo 20% samazinājumu mērķi. Otrām kārtām - energodrošība. Uh, kopš uh, pagājušās nedēļas braucienu uz Zagrebu kolēģis stāstīja, ka Zagreba ir panākusi 15% samazinājumu mērķi un šo rādītāju varētu vēl uzlabot, ja energoefektivitātes pasākums varētu uzlabot. Energoefektivitātei ir jākļūst par kopīgu valstu atbildības sfēru. Šādā veidā mēs risinam arī ļoti praktiskas uh, problēmas, jo pārāk daudz cilvēku runā, uh, dzīvo nabadzībā un uh, viņu mājas nav atbilstoši siltinātas. Jāpadara ēkas energoefektivitātes efektīvākas, un tas arī ļauj cilvēkiem ietaupīt līdzekļus un tos tērēt kaut kur citur šo ekonomisko grūtību apstākļos. Un tādā veidā mēs arī varētu palīdzēt radīt papildus darba vietas. Tātad ņemot vērā visu šo pozitīvo ietekmi. Liels šoks ir redzēt, ka šis 20% samazinājuma mērķis ir tikai viens elements šajā energo pakotnē, kura ir diezgan neveiksmīga, kā jau komisārs norādīja. Un jaunākie cipari parāda, ka mēs tikai 9% apmērā sasniegsim šo mērķi. Tātad salīdzinot ar šiem 20% 20. gadā. Manuprāt, laiks ir pienācis uh, atzīt, ka 2008. gadā mēs kļūdījāmies, mums vajadzēja mērķi padarīt par saistošu jau tad, un tagad mums tik tiešām ir jāspēr soļus priekš un jārod veidi, kā to tomēr izdarīt. Es gribu pateikties komisāram par to, ka viņš ir mums ir devis jaunu ieskatu savā turpmākajā darbā. Domāju, ka ir laiks pienācis pieņemt politisku lēmumu un mums ir nepieciešami saistoši energotaupības mērķi, jo bez tiem mēs principā graujam visu pārējo, ko mēs daram ekonomikā, energodrošībā un klimatisko izmaiņu jomā. Paldies! Köszönöm szépen, képviselő asszony! Paldies! Tagad došu vārdu Žado kungam, Žado vārdā. Paldies priekšsēdētāji, gribu pateikties referentam par ļoti kvalitatīvo darbu un principā, protams, es atzīstu šo ziņojumu un atbalstu balsojumu šim ziņojumam, kādu apstiprināja ITR komiteja. Šeit parādās milzīgs potenciāls saistīts ar energos efektivitāti. E, Eiropas komisija pat jau norādījusi, ka ja mēs izietu no uh, šīs savas energo uh, izšķiešanas, tad mēs varētu radīt uh, miljoniem darba vietas, mēs varētu panākt šo 20% mērķi, mēs varētu iet, ietaupīt tūkstots eiro, katrā mājasēmniecībā varētu samazināt savus energo, enerģijas rēķinus. 20% energoefektivitāte vai ietaupījums Eiropā. Tie ir 15 Nabuko gāzes vadi. Tātad tie ir 15 Nabuko gāzes vadi enerģētiskā izpratnē. Un Fiona Hall jau norādīja, šis plāns uh, ir neveiksmīgs. Un ja ir cipari, kas šodien rāda, ka mēs uh, neejam pareizajā virzienā, lai sasniegtu šos 20%, tad mums ir jāizvērtē tā efektivitāte, ko mēs realizējam vai nerealizējam katru gadu. Tāpēc ir skaidrs arī, ka šī ekodizaina, ekolabeling un uh, cita pieeja mašīnu marķēšanai tas nedod tādu saskanīgu mērķi un neļauj mums sasniegt tos mērķus, ko mēs gribam. Es esmu nedaudz pārsteigts par šīm debatēm, kas notiek. Atvainojiet, komisāra kungs, bet, kad jūs sakat, ka mums ir problēmas ar energoefektivitātes definīciju, varbūt ir no teorētiskā viedokļa tas tā ir, bet uh, no klimatiskā viedokļa jā, raugoties ir ļoti skaidri mērķi. Ir jau nospraustā, tad 20% ietaupījumam ir jānotiek salīdzinot ar šo pamatu beidzlīniju. Tā tad mums ir konkrēti, ir jāatgriežās pie klimatiskās un enerģētikas pakotnes. Saka, ka nav vajadzīgi saistoši mērķi. Mums ir mērķi attiecībā uz atjaunīgiem energoresursiem, un eh, Kankūnā nu pat nonācis, eh, bija sarunas eh, ar mērķi panākt saistošas sarunas, lai varētu nodrošināt Kyoto protokolu ievērošanu, bet tāpat laikā Ķīna un ASV, piemēram, saka, jā, mēs vēlamies, bet mēs to gribam kā izvēles mērķus. Vairāki deputāti ir uh, aicinājuši stiprināt šo Senegal taupības uh, mērķus attiecībā uz ēku siltināšanu, jo 40% uh, energo ietaupījumu ir atkarīgi no ēku siltināšanas. Tātad mums šeit ir darbs, ko darīt. Pilsoņi saskars ar salu ziemā, energo rēķini ir lieli. Ja Eiropa izies no uh, šīs krīzes, tad jāsaprot, ka energo resursi būs daudz dārgāki pasaulē, mums ir jāiet uz priekšu šajā jomā daudz ātrāk, un gribu prasīt jums, komisāra kungs, uh, prasīt no Van Rompēja kunga, lai. Uh, 4. februārī notiktu tikšanās un lai tiktu runāts arī par energo taupīšanu, lai mēs izstrādātu konkrētu ceļu kārti. Paldies! Köszönjük szépen! Most pedig az európai konzervatívok nevében. Paldies! Tagad no ECR grupas vārdā Šimanski kungam vienu minūti. Paldies, priekšsādātāji, komisāra kungs. Paldies arī referentam par ļoti konstruktīvu un atklātu sadarbību, sagatavojot šo ziņojumu. Un es vēlos koncentrēties uz vienu elementu par saistošu mērķu ieviešanu attiecībā uz energoefektivitāti, kas mūsu grupai nav pieņemams. Mums nav salīdzināmie rādītāji, mums nav piemēroti pasākumi, mērķi ir jānosaka katrai dalībvalstī atsevišķi, jo tās enerģētiskajā ziņā ir ļoti atšķirīgas. Un nedrīkst aizmirst to, ko dalībvalsts jau līdz šim ir panākuši Polija, piemēram, ir uzlabojusi energoefektivitātes rādītāju par 15%, bet joprojām tas ir ļoti mazs rādītājs, ja salīdzinām Eiropas vidējo sasniegto. Ja mēs pieņemam vienu kopīgu mērķi, tas būs tikai uh, par sliktu un samaksas nedrīkst sadalīts vienādi. Paldies Šimanski kungam. Tālāk, ko ir grupas vārdā Matijas kundze. Trīs ar pus minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. No sākuma vēlos teikt, ka šis uh, ziņojums tika iesniegts ļoti savlaicīgi par to, ka ir jāpārskata enerģijas politika. Energoefektivitātes politika ir ļoti būtiska vairākās starp, jo, starp nozaru jomās - informācija tehnoloģijās, transporta nozarē un vēl daudz citās nozarēs. Ir ļoti svarīgi, lai būtu koordinētas savstarpēji sadarīgas politikas, citādi mums savus mērķus sasniegt neizdosies. Šī politika tātad ir ārkārtīgi būtiska, lai varētu cīnīties pret klimata pārmaiņām un samazināt siltumnīca efektu gāzu emisijas. Un nav nekādu iemeslu, lai mēs nedarbotos, un nav nekādu iemeslu, lai mēs necenstos panākt energoefektivitāti. Un ir pāris lietas, ko es vēlētos minēt, kas ir ļoti būtiski šī diskusijas sakarā. Pirmkārt, ir nepieciešami saistoši mērķi, kā jau tika teikts, darīt lietas brīvprātīgi, nu tā mēs esam nonākuši līdz situācijai, kāda ir šobrīd. Ja mēs būtu jau sasnieguši pietiekami, lai panāktu mūsu nosprosto mēķi, bet tā kā nekas nav īsti izdevies, tad mūsu pilsoņi ir vīlušies un tādēļ mums tagad ir kaut kas jāmaina. Ja mēs vēlamies panākt šo 20% mēķi, Te mums jārūkojas citādāk un mums ir jāievieš saistošie mērķi, jo saistošie mērķi sniedz motivāciju, tie pamudina cilvēkus censties šos mērķus sasniegt. Un mēs nevaram paļauties uz cilvēku brīvpāļīgo vēl. Mums ir jāizmanto mūsu politiskā griba un jānosaka 20% saistošs mērķis līdz 2020. gadam. Tāpat doma ir izveidot vienu miljonu jaunu darba vietu Mums ir jārada darba vietas visās nozarēs, kur tas ir iespējams. Un uz doto brīdi Savienības ekonomiskā politika īsti nedarbojas attiecībā uz darbvietu radīšanu, tādēļ ir nepieciešama kopēja politika attiecībā uz energoefektivitāti. Un ne tikai šajā nozarē, bet arī būvniecības nozarē es ceru, ka mēs varēsim kaut ko izdarīt un sagatavot saskaņotu reakciju uz krīzē, kas, kas šobrīd noris. Paldies, Matijas kundzei. Pēdējais no grupu vadītāja Paška kungs. Divar pus minūtes. Paldies, priekšētāji, komisāra kungs, dāmas un kungi. energoefektāts rīcības plāna pārskatīšana ļoti svarīga, ja mēs uh, vēlamies sasniegt Eiropas Savienības mērķus attiecībā uz siltumnīcas efektu gāzu samazināšanu 2020. gadā. Tas viss balstās uz domu, ka mums energoresursi jāizmanto efektīvāk un racionālāk vairākos, vairākās nozarēs, un tas ir saistīts ar uh, ļoti efektīvu pasākumu īstenošanu, un tādējādi mēs ceram iestaupīt ievērojumus līdzekļus gan attiecībā uz vidas piesārņojumu, gan citām izmaksām. Pasākām, kas tiek piedāvāt enerģijā, noza, enerģijas nozarē un citās nozarēs, ir aprakstīti ļoti vispārīgi. Manuprāt, ir labi, ka Eiropas Savienība šobrīd sagatavo pasākumu sarakstu, kas ļaus mums īstenot tādu pakāpenisku pieeju, lai sasniegtu energoefektivitāti. Ņemot vērā Eiropas Savienības mēķi samazināt siltumnīcas efekta gāzu emisiju par 20% līdz 2020. gadam, manuprāt, būtu efektīvi, ja mēs paskatītos uz pasākumiem, kas jau tiek īstenoti un kādas ir to izmaksas un efektivitāte. Es Negribu teikt, ka mums ir jāatmet ar roku energoefektivitātei attiecībā uz enerģijas ražošanu un uh, pārvietošanu, bet ņemot vērā ilgos plānošanas mērķus un ļoti augstās izmaksas šādam pieejai, es nedomāju, ka mēs līdz 20. gadam daudz ko varēsim izmainīt. Un uzskatu, ka Eiropas komisijai ir jāizvēlas tāda izlases pieeja no no šī brīža ar mēķi, lai mēs spētu īstenot pasākumus, kas var radīt domino efektu. Un jākoncentrējās vispirms uz ekspertiem un tad tālāk jārunā ar sabiedrību. Jā, ļoti daudz ko var izdarīt, izmantojot māju siltināšanu, apkurs sistēmas, eh, transporta līdzekļus un tam līdzīgi. Un mums uh, jāpamudina patērētājs iegādāties preces, kas patērē mazāk energoresursu. Ir jānodrošina jauna stimula šajā jomā, tas ir labākais veids, kā sasniegt mūsu mērķus. Paldies! Kariņa kungām vārds divas minūtes. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, kolēģi, man jautājums. Kurš zina, cik mēs Eiropā importējam naftu un gāzi? kurš zina cik mēs eiropā iegūstam naftu un gāzi? tā atbilde ir tāda ka kaut gan mēs nedaudz iegūstam pašā eiropā salīdzinot ar mūsu vajadzībām mēs masveidā importējam naftu un gāzi no tuviem austrumiem un no krievijas. un šī importa atkarība kurai ir augoša tendence arī nozīmē to ka mums kļūst aizvien grūtāk objektīvi veidot attiecības ar šīm trešajām valstīm. Bet, kolēģi, padomāsim mirkli. Kas ir naftas un gāzes imports? Ko tas nozīmē mūsu iedzīvotājiem? Tas faktiski ir Eiropas naudas eksports uz šīm trešajām valstīm. Mēs reāli eksportējām naudu, importējot naftu un gāzi. Ko mēs zinām par nākotni? Mēs zinām, ka nākotnē naftas un gāzes cenas tikai mums pieaugs jo šie resursi kļūs aizvien grūtāk pieejami un toties dārgāk iegūstami. tas nozīmē ka nākotnē ja mēs nemainām savu uzvedību mēs turpināsim pieaugošā progresijā eksportēt mūsu pašu naudu ārpus eiropas savienības uz trešajām valstīm. kolēģi ir vienkāršs veids kā apturēt šo masīvo naudas eksportu no eiropas savienības un tas ir gaužām vienkārši. Tā ir taupot, taupot enerģiju. Taupot enerģiju, mēs faktiski iegūstam naudu, ko mēs varēsim ieguldīt nevis trešo valstu, bet būs pašu tautsēmniecībās. Tātad es aicinu kolēģis visus atbalstīt kolēģi Bensena ziņojumu par energoefektivitāti. Tas ir veids, kā mēs reāli varam palīdzēt mūsu pašu tautsēmniecībām. Paldies par uzmanību! Köszönjük szépen! Ulfskog képviselőnőt ki. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu sākt ar to, ka pateikties Bensena kungam secinājumi ir ļoti redzami. Mums vajadzētu pēc iespējas ātri iegūt saistošs energoefektivitātes mērķis. Tas ir veselu rindu iemeslu dēļ, konkurences dēļ, darba vietu dēļ, klimata dēļ. Uh, Eh, komisārs Ettingers eh, pieminēja valodas jautājumu, eh, proti energo taupīšana vai energoefektivitāte. Vai terminoloģija tā bija. Bet par ko tad mēs šeit runājam? Manā zemē mēs sakam tā. Ir muļķīgi kurināt priekšvārnām. Proti mums nevajadzētu izmantot mūsu energoresursus tāpēc, lai mēs negūtu pietiekoši daudz no tām. Un tas ir pašsaprotami, jo daudz jau no jums ir to pieminējuši. Jo eh, kāda ir energo ražošana, cik tas maksā, kāds ir risks saistīts ar to un eh, kāds ir energo patēriņš. Mums, eh, protams, ir jābūt pēc iespējas gudrākiem. Kā mēs varētu izmērīt šos mērķus, kā komisārs teica, es, tāpat kā visos citos gadījumos, ka mums ir kopīgas ambīcijas globālā vai Eiropas līmenī, mums ir jāvienojas par kopēju mērīšanas metodi un pēc tam jāpieņem lēmumi par saistošajiem mērķiem, ko mēs šobrīd pārbaudam, testējam. E, tas ir, e, kas notiek, ja nav saistošu mērķi, un līdz ar to mēs savu e, mērķi pārceļam uz nākotni. Es domāju, ka mums vajadzētu atbalstīt Bensinu kungu. Paldies. Köszönöm szépen. Kérem a képviselő urakat és asszonyokat, hogy tartsák be az időt. Paldies. Kolēģi, Lūdzu, ievērojiet jums atvēlētos runāšanas laiku. Hazimar Kakis kungs, lūdzu, divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji, komisār kungs. Energoefektivitāte vienmēr ir attēlota kā labākais resurs. Un tā kopējā priekšrocība ir tāda, ka tur nav nekādas ideoloģijas vienīgais punkts, kas ir ļoti interesants, kas lai arī rada zinām šķelšanos, ir saistošais pasākumu raksturs. Jūs runājāt par šo pieeju, jūs teicāt, ka jūs dosieties uz dalībvalstīm un centiesieties pārliecināt tās darboties pēc brīvprātības principa. Bet, ja mēs atzīstam, ka mēs nevaram sas sasniegt šos mērķus līdz 20 gadam, tad jāpieņem stingrāk pieeja un tā ir laba doma. Kopumā ziņojums iet pareizā virzienā, tas neizsaka pārāk daudz prasību, bet par ko es vēlos runāt ir par reģionālo fondu lomu. Komisārs jau to pieminēja. Reģionālajā kohēzijas fonda Eiropas Savienībā ir fantastiski instrumenti, kurus mēs līdz šim neizmantojam pilnībā. Jautājums par energoefektivitātu mums varētu ļaut izveidot pievienoto vērtību Eiropas līmenī, kas ļautu mums arī sasniegt energoefektivitāti nākotnē. Es esmu referents par budžeta izpildi, un es zinu, cik daudz naudas mēs esam izte, izšķieduši šajā jomā. Tādēļ komisāra kungs ir pienācis laiks uzsvērt nepieciešamību izmantot šos fondus, jo tie ir ļoti stingri instrumenti, ar kuriem var sasniegt energoefektivitāti, un tā tiks panākt arī lielā koheizija vismaz energoresursu jomā. Tomēr viens brīdinājums pret raganu medībām piemēram, nesen par šīm kvēldieku spuldzēm. Tas ir kaut kas, kas mūsu pilsoņiem īsti nepatīk. Viņi vēlas redzēt globālu pieeju. Mums ir jānospauž mērķi, bet nedrīkst konkrētas preces noniecināt, jo tas Eiropas pilsoņiem nesai patīk. Paldies! Aikhauta kungam divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsētāji. Pirmkārt jau paldies Benstsen kungam par sagatavoto ziņojumu. Manuprāt, viņš ļoti efektīvi ir nospraudzis darāmās lietas. Paraudzīsimies uz to no šādas perspektīvas. Visi mēs zinām, ka 2050. gadā Eiropas Sanībai vajadzētu samazināt par 80 līdz 90 procentiem siltumnīcas efekta gāzu emisijas. Un tas ir milzīgs mērķis un viss labāk tos sasniegt varētu izmantot energoefektivitāti. Proti, importējam mazāk un mazāk arī iegūstam, un tas ir lētākais veids, kā virzīties uz priekšu. Un tādēļ ir absurdi, ka ņemot vērā tas, kas ir zināms, ka Eiropas Savienība nevar sasniegt energoefektivitātes mērķi. Komisija runāja par to, ka ir jāpanāk samazinājumi un jāizmanto atjaunojamie resursi, bet mēs nesasniegsim šos mērķus ar to vien, bet ir daudz cits, kas var tikt darīts, piemēram, runājot par ēkām, kurās tiek izmantots eh, vairāk kā 40% no ergo resursiem. Un lielākā daļa tur jau esošo ēku mums jāizmanto energoefektivitātes pasākumu šajā jomā. Un šobrīd 1,4% ēku Eiropas Savienībā tiek atjaunināts, un tad mums vajadzētu 60 gadus šādā ātrumā, lai to visu izdarītu. Un tad mēs nespēsim uh, līdz 2050. gadam. Tas nozīmē, ka mums ir jāuzlabo energoefektivitāte ēkās. Tas ir viens no labākajiem argumentiem attiecībā uz būvniecības iniciatīvu. Tas mums ļautu skatīties uz nākotni pozitīvāk. Un arī pilsoņiem varētu rasties liela ietaupījuma tam pateicoties. Un cilvēki, kas maksā par savu enerģiju, Viņiem jābūt iespējai sagab, ietaupīt naudu, izmantojot šādus pasākums. Paldies! Zjobro kungam vienu minūtu lūdzu. Paldies priekšsēdētāji kopš 2009. gada septembra Eiropā mēs uh, sākām aizstāt uh, tradicionālās uh, spuldzes ar energo taupīgākām spuldzēm, un To visu noteica energotaupīšanas vēlme. Tas tika veikts neskatoties uz to, ka bija signāli, ka šāda veida pasākums būs pārāk dārgs tieši iedzīvotājiem. Tas ir noslēpums, bet varbūt, ka tas nemaz vairs nav noslēpums. Kā Eiropas komisija ir nākusi klajā ar datiem, reklamējot eh, šīs eh, jaunās ekonomiskās eh, spuldzes. Šajā ziņojumā es redzu arī pārāk optimistiskus pieņēmumus, kuros nav ņemtas vērā attīstības, dažādās attīstības pakāpes dalībvalstīs un kādas būs izmaksas katrā dalībvalstī, ja šīs konkrētās vadlīnijas tiek ieviestas. tika domāts uh, samazināt uh, energo, ietaupīt energo, enerģiju 2% apjomā uh, visu šo uh, pasākumu. Paldies, un tagad vārds uh, Henā kungam vārds. Paldies, priekšsādātāji. Mēs gribam samazināt savu, savas teritorijas uh, energo uh, atkarību. Un mums ir nepieciešams tāpēc uh, finansēt energo izpēti. Uh, Ja eh, ēku siltināšanai jābūt mūsu rīcības centrā, tad ir pilnīgi oblikt, eh, obligāti, lai eh, dalībvalsts un Eiropas Savienība vērst uzmanību sociālajiem mājokļiem, jo tie ir visnabadzīgākie, kuriem vajadzētu pirmkārtām iegūt no šīs energoefektivitātes. Ir jābeidz šis skandāls, kas uzspiež visnabadzīgākiem maksāt vislielākos enerģijas mērķus Eh, tāpat laikā, kad mums ir fiskālās nišas, kas ļauj bagātajiem samazināt savus rēķinus un nemaksāt eh, nodokļus. Eh, patiesiem pa, pasākumiem ir jābūt, lai samazinātu energo, enerģijas izmaksas tādiem transporta līdzekļiem kā metro, tramvajam un tā tālāk. Viens no pirmajiem pasākumiem būtu uh, laust šo vienī, vien, kopējo uh, elektroenerģijas tirgu uh, Eiropas Savienībā, jo uh, tas tikai uh, pasliktina situāciju energoefektivitātes jomā. Mūsu darbā ir jābalstās uz uh, kopīgu Eiropas Savienības stratēģiju, uh, kura uh, pārvarēs šī kopējā tirgus uzspraustos ierobežojumus. Paldies, un tagad vārds Marčinkieviča kungam uz divām minūtēm. Paldies, priekšstādātāji komisāra kungs, es pilnībā piekrītu referentam. Mums vajadzētu liek, likt lielāku uzsvaru uz uh, viediem pasākumiem un vie, viediem, viedu aprīkojumu. Ir nepieciešama visaptvaroša stratēģija arī siltuma uh, apgādes uzņēmumiem. Tāpat laikā lielāka ietaupījuma ir iespējama tad, ja katrs Eiropas Savienības pilsonis eh, justos personīgi atbildīgs. Mēs eh, mācāmies taupīt ūdeni, mums jāiemācās arī taupīt eh, enerģiju. Visus jaunos infrastruktūras projektus vajadzētu veicināt un atbalstīt, lai nodrošinātu labāku energoefektivitāti. Energoefektivitāte un energodrošība tām ir jābūt, un tās arī būs Ungārijas prezidentūras prioritātes. Un uh, Polija arī uh, veiks uh, detalizētas pārunas, debatas par likumdošanas un nelikumdošanas pasākumiem, lai nodrošinātu, lai Eiropas Savienības energo sektora konkurētspēja tiktu saglabāta. Um, tā kā Kankūnā netika panākt vienošanās, domāju, ka mums pirmām kārtām vajadzētu uh, raudzīties uz to, cik reāls ir prognozes, kas par tām ir atbildīgs un kādus energoresursus, kādās, kādos apjomos mēs lietojam Eiropas Savienībā un lietosim. Transports šķiet ir viens no būtiskākajiem elementiem, kur energoefektivitāti arī varētu ieviest, realizēt. Energoefektivitāte Eiropas Savienībā ir jāpieskaņo uh, Eh, nabadzīgāko iedzīvotāju prasībām un vajadzībām, kas nozīmē, ka ir jāmaina mūsu iedzīvotāju energopatēriņa eh, tradīcijas un pieredums. Es domāju, ka tas viss dos pozitīvas izmaiņas eh, patērētājiem un arī ražotājiem. Paldies! Paldies! Deanģels kungam vārds uz vienu minūti. Grazie, prezidente! Paldies, priekšsādātāji! Benzena kunga ziņojumā ir vismaz četri ļoti pozitīvi punkti. Pirmkārtām ir uzsvērts, ka energoefektivitāte ir uh, visiedarbīgākais un ātrākais veids, kā samazināt uh, klimatu izmainošās emisijas un ka uh, tālāk darbība šajā jomā radīs jaunas darbvietas un ekonomisko attīstību. Ziņojumā ir ierosināt arī konkrēti priekšlikumi, kā ietaupīt, kā samazināt finanšu izmaksas, un tiek aicināts uh, komisijai pievērst uzmanību labvēlīgāku apstākļu nodrošināšanai maziem vidējiem uzņēmumiem, tāpat ēku uh, infrastruktūras uzlabošanai. Ziņojumā ir norādīts, ka elektroenerģijas līgumslēgšana būtu labs veids uz priekšu, kas ļauta mums nodrošināt garantētu energo samazinājumu un tāpat laikā garantētu arī vairāk darba vietu un mazākus elektrorēķinus, elektrības rēķinus iedzīvotājiem. Mums tik tiešām ir nepieciešami saistoši mērķi. Mums ir nepieciešams nospraust šo 20%, mērķi, 20 mērķi kā obligātu. Mēs nedrīkstam palaist garām šo iespēju. Uh, Un uh, tā būs pozitīva zīme visai Eiropai, ja mēs atbilstoši soļus spērsim uz priekšu. Paldies, ar priekšsēdētājs Panajoto kungs ir nākošais runātājs pusotra minūte. Komisāra kungs, kolēģi. Energoefektivitāte ir viens no galvenajiem uzdevumiem Eiropas Savienībā, jo tas ir viens no svarīgākajiem Uh, elementiem, lai nodrošinātu zema CO2 līmeņa ekonomiku. Tas novadīs arī pie labākas, pie veiksmīgākas ekonomiskās darbības un uh, nodarbinātības situācijas uzlabošanas. Rītdienas balsojums par energoefektivitātes plānu uh, būs spēcīgs signāls komisijai un arī padomē. Un norādīs, ka ir nepieciešama steidzama rīcība. Pirmkārt, es aicinu komisiju veikt uh, detalizētu analīzi par spēkā esošo likumdošanu šajā jomā, esošo ēku renovācija un augstāki būvniecības standarti ir nepieciešami. Tāpat arī moderna infrastruktūra un transporta līdzekļi ir vēl citas prioritātes, kuras es ceru tiks iestrādātas šajā energoefektivitātes plānā, ar ko komisija nāks klajā 2011. gadā. Noslēgumā gribu teikt, energoefektivitātei ir savs potenciāls. Tā ir jādod ekonomisks labums un ir jādod devums sabiedrībai. Paldies, un tagad vārds Uh, Figreido kundzei vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji! Nepietiek tikai ar uh, energoefektivitātes rīcības plānu apstiprināšanu. Mums ir nepieciešams izvērtēt 2006. gada plāna rezultātus un jāievieš politiskās nostādnes, kas ļautu nospraust konkrētus mērķus un dažādotu uh, energoefektivitāti e, e, e, efektivitātes pasākums Eiropā. Krīzi nevar izmantot kā alibiju, lai Uh, izvairītos no šī 20% uh, mērķa sasniegšanas līdz 2020. gadam. Nav nekādu atrunu uh, attiecībā arī uz energo un nabadzības jautājumu nerisināšanu. Tas, kas notiek ASV un Ķīnā, skaidri un gaiši parāda, ka mums ir jāstrādā pie ēku siltināšanas, jāstrādā pie energoefektivitātes eh, transportā un citos sektoros un jāparedz eh, kopienas eh, budžetā palīdzība tām ģimenēm un saimniecībām, kas vismagāk cieš. Energoefektivitāte uzlabos arī uh, darba vietu skaitu un sociālo un ekonomisko vidi. Tāpēc spērsim soļus šajā virzienā. Paldies Figreido kundzei. Sēber kungs nākošais runātājs divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs. Jūs nu pat runājāt par brīnišķīgu plānu, un Bensen kungs šo plānu ir uzlabojis vēl vairāk. Mums nepieciešams nodrošināt ekonomisko izaugsmu tādā veidā, lai mēs nepalielinātu savu energo patēriņu. Mums ir jānodala šie divi elementi. Mums nepieciešami energoefektīvāki produkti un uh, taupīgāka prakse, rīcība. Tā tad nepieciešama ekonomiskā izaugsme, bet nepieciešama tepat laikā mazāki elektrības rēķini. Tā tad jāmeklē inovatīvas a, uh, politikas, jānosprauž pareizi, iedarbīgi stimuli. Domāju, ka šī politika būs veiksmīga ilgtermiņā tiem, kas savus resursus visefektīvāk izmantos. Mums Eiropā ir augsti dzīves standarti, un tāpēc mums ir liela uzdevuma priekšā šajā jomā. Mēs vēlamies sasniegt klimatisko izmaiņu mērķus, tāpēc ir nepieciešama konkrēta rīcība, un mēs cenšamies arī samazināt savu atkarību no enerģijas importa. Ja mēs gribam mazākus uh, uh, energorēķinus, tad mums ir nepieciešams uh, vairāk līdzekļu, ko tērēt energotirgū. Jūs teicāt, ka šie mērķi nebūs saistoši. Es domāju, ka tā ir pareizā pieeja. Varbūt neskaldīsim matus par definīcijām un mērīšanas grūtībām, bet galvenais ir noteikti pareizo ceļu uz priekšu, un komisija jau ir norādījusi, ka mērķi būs nesaistoši, bet tas nenozīmē, ka mums vajadzētu būt mazāk ambicioziem savā attieksmē. Nedomāju, ka obligātie mērķi būtu īstais ceļš uz priekšu. Un mana grupa šo pieeju noraidītu. Paldies! Zēberkungam Svobodskungam vārds uz vienu minūti. Paldies, priekšsādātāji! Es gribētu pateikties Bensenkungam par ļoti labo ziņojumu. Man ir viens uh, komentārs. Komisāra kungs, jums ir liela pieredze reģionālajā politikā un uh, liela pieredze uh, strādājot valsts iestādēs. Mēs ne, nepanāksim šos mērķus, ja mēs nepierunāsim, nepārliecināsim Eiropas Savienības uh, reģionus un pašvaldības uh, to visu ieviest. Tā es runāju konkrēti par municipālo politiku, par transporta politiku. Visi šie jautājumi faktiski tiek risināti tieši reģionālā, municipālā līmenī un nevis valsts līmenī. Tas mums dod brīnišķīgu iespēju Eh, saņemt atbalstu no reģionālām eh, varas iestādēm energopolitikas eh, izpildē. Tas ir ārkārtīgi svarīgs punkts. Varbūt jūs varētu pārdomāt, kā to visu labāk izmantot, lai piekļūtu tuvāk Eiropas Savienības pilsoņiem, izmantojot šīs reģionālās un vietējās varas iestādes. Tas, manuprāt, ir izšķiroši svarīgi mūsu mērķu sasniegšanai. Paldies! Višelūr. Nākošais ir Karvalo konze. Divas minūtes jums. Liels paldies, priekšsēdētāji! Eh, ko, priekšsēdē komisāra kungs, energoefektivitāte ir ārkārtīgi svarīga, izšķirīgi svarīga, lai mēs uzlabotu eh, piegādes drošības, gaisa kvalitāti, eh, tikt vaļā no siltumnīcas gāzu emisijas un saglabātu Eiropas Savienības sabiedrības konkurētspēju. Mums jāpanāk iespēja padarīt vairāk ar mazāk resursiem. Šis ziņojums rāda ambiciozu vīziju par to, kā veidot energoefektivitāti efektivitāti. Tur tiek pieminēti atsevišķie mērķi un pozitīvie pamudinājumi. Svarīgi elementi šai ziņojumā ir iekļauti arī par eh, energo infrastruktūras modernizāciju, eh, piemēram, eh, viedie pārvades tīkli, energoefektivitāte ēkās, transportā, nodrošinot to, lai zinātnes pētījumi tiktu iekļauti visā procesa gaitā. Tiek pieminēts arī tas, cik svarīgi ir attīstīt zinātni un pētniecību, meklējot jaunus enerģijas avotus un tiek sniegts arī tālākas uh, iespējas izmantot struktūru fondus, lai uh, sasniegtu energoefektivitāti. Un ir teikts, ka tam ir jābūt prioritātei Eiropas Savienības budžetā sākot no 2013. gada. Un tieši tāpēc es gribētu apsveikt mūsu referentu Bengtsena kungu par milzīgo darbu, ko viņš ir izdarījis, par šo līdzsvaru, ko viņš ir sasniedzis. Un es tiešām eh, gribētu bals, likt kolēģiem priekšā balsot par šo ziņojumu. Paldies Karvajo kundzei. Balčītis vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs lai gan energoefektivitāte ir pieredzējusi daudzus dažādus eh, likumdošanas aktus, zinātnieki saka, ka mēs diemžēl nesasniegsim eh, ne pusi no šiem 20%, kas mums ir paredzēti 2020. gadam. Un tāpēc es domāju, ka dalībvalstīs nepieciešami vairāk eh, spērtie soļi. Un mums vajadzētu pārskatīt šo mm, jauno rīcības plānu Un eh, jāskata, ka, jāsaka, ka dalībvalstis neizmanto pietiekoši daudz eh, taupības pasākumus. Eh, es domāju, ka dalībvalstīm vajadzētu izstrādāt saistošus mērķus energoefektivitātei. Un tos vajadzētu arī uzraudzīt, veikt monitoringu. Savādāk potenciāli mēs nesasniegsim. Paldies! Paldies tagad Nistelroja kungam vārds. Eh, paldies, priekšsēdētāji, komisāri. Šis eh, ziņojums nu dien ir lielisks, jo tas mums eh, dod sasniegt mūsu vidas mērķus, samazinot CO2 izmešus, un vienlaicīgi tas dod mums iespēju arī sasniegt mērķus, lai kļūtu konkurētspējīgāk. Proti eh, tas mums dod iespēju glābt vidi un taupīt naudu. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs tiešām eh, eh, virzītos uz priekšu. Vispirms ir jābūt šiem nacionālajiem energoefektivitātes plāniem. Mums tiešām vajadzētu pārskatītos. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas komisija kritiski tos caurlūkotu, jo, protams, mēs strādāsim divās fāzēs. Pirmkārt, konsultāciju fāzē un eh, varbūt norādīsim uz spiedienu, un pēc tam otrajā fāzē mēs varēsim izdarīt spiedienu. Un eh, man ir jautājums jums, komisāri. Vai jums tiešām ir vajadzīgie instrumenti, vai jūs varat mums skaidri pateikt, vai jums ir pietiekoši daudz instrumentu, lai tad, kad ja jūs izdarīsiet uh, spiedienu uz dalību valstīm, lai tas būtu efektīvs. Es būtu tiešām pateicīgs, ja jūs pateikt mums tagad vai kādu citu reizi, tuvākā laikā, vai jums ir šie instrumenti. Otram kārtām reģionālai instrumenti. Svobats kungs arī jau teica, daudz vairāk varētu sasniegt ar šiem reģionāliem fondiem, jo pieejamā nauda vienkārši netiek izmantota daudzās valstīs attiecībā uz energoefektivitātes nodrošināšanu. Mēs esam iesnieguši grozījumu, lai to izmainītu. Un tas ir 81. panta uh, grozījums. Un uh, es domāju, ka tiešām palielinot uh, finansējumu, mums glužāk labāk vajadzētu izmantot esošo finansējumu prātīgāk. Un, kā jau Šobods kungs teica, mums vajadzētu um, nodrošināt, lai iedzīvotāji, vietējās uh, varas iestādes būtu vairāk iesaistīts. Mums ir jāsatiekās ar uh, rūpniecības pārstāvjiem, jo uh, mēs jau esam izveidojuši šādas satikšanās vietas un sasniedzam divu gadu, gadē, divu procentu gadējos ietaupījumus. Tā kā paldies referentam. Priekšsēdētājs, paldies. Un tagad aicināsim deputātus. Paldies! vairāk kā 100 miljonu eiroš, eiropiešu ir šobrīd energonabadzības skārti. Un tāpēc mums vajadzētu taupīt enerģiju un nodrošināt uh, efektīvu izmantošanu. Sociālā uh, namu, sociālās uh, iedzīvošā nu, ēkas, tas mums ir ļoti svarīgi. Mēs jau runājam par eksistējošām ēkām, mēs uh, nevaram uh, runāt uh, par uh, obligātiem pasākumiem, jo mums taču nav līdzekļi. Tāpēc es domāju, ka ir nepieciešams, lai mums būtu inovatīva finansējuma schēma uh, ar uh, nodokļu atlaidēm, lai mēs varētu to, to procesu vadīt uh, ilgākā perspektīvā mums bija eh, tāda sanāksme pēc eh, piecu gadu eh, koncerto programmas pabeigšanas un bija tiešām ļoti maz šo pārstāvi un vietējie varas pārstāvi teica, ka iedzīvotāji faktiski nepazīst to šo ideju, ka 4% no reģionālās attīstības fondiem tiks iesniegti nacionālajā līmenī energoefektivitātes palielināšanai ēkās. Tāpēc es gribētu aicināt jūs jūs izmantot um, vidējā termiņa izvērtējumu, lai piešķirtu vairāk līdz, uh, līdzekļu energoefektivitātes problemātikai. Un lai mēs varētu izmantot pat līdz 15% no Eiropas reģionālās attīstības fonda nākošajiem šiem uh, laikiem. Uh, paldies! Un tagad vārdu dosim Kančanam. Paldies, priekšsēdētāji, eh, komisāra kungs. Ļaujiet arī man atkārtot pateicības vārdus mūsu referentam, Bensen kungam, ļoti, ļoti labs darbs. Eh, komisārs eh, atklāja sēdi, sakot, ka runājot par efektivitāti, varbūt tas ir tāds akadēmisks pasākums. Jo, ja mēs runājam par šiem 20%, tad šobrīd runājot par šo mērķi, mēs īsti taču nezinām, uz ko mēs atsaucamies. E, mums nav šādu konkrētu ietaupījumu, un jāsaka, ka visa šī pieeja, e, nu, mēs šobrīd esam jau pagriezuši tā kā muguri, un mums vajadzētu virzīties uz inovācijām, uz jaunām tehnoloģijām, uh, Un es izdomāju, ka ir eh, tiešām nepieciešams divu eh, ceļu eh, pieejas modelis - energoefektivitāte transportā, energoefektivitāte ēkās. Un es gribētu uzsvērt tādu svarīgu faktu resursi, eh, kas eh, tiks eh, iezīmēti šiem mērķiem, mums vajag tos tērēt, lai ietaupītu, jo Baroso kungs jau teica, ka eiro obligācijas um, būs labs projekts, un viņš teica, ka būs arī citi šie finanšu instrumenti. Komisāri, neilgi iepriekš mēs balsojām mm, par ziņojumu, kas izveidoja fondu, kas uh, E, izmantos e, neizmantoto atlapšanas plānu finansējumu. Tas nav pārāk liels e, fonds, bet es domāju, ka varbūt tiešām būtu tīri simboliski, ja mēs to izmantotu principiāli un piesaistītu arī privāto kapitālu privātās publiskās partnerības ietveros un tādā veidā kopā ar citiem fondiem, ar kohēzijas fondu, reģionālo attīstības fondu un tā nebūtu tā tīri brīva nauda, bet tā tiktu aizdota lai e, projekti e, tiek uzsākti. Un e, tad es domāju, cilvēki un ļaudis tiešām saprastu, ka mēs pie šīs problēmas strādājam nopietni. Es domāju, tā vajadzētu rīkoties. Paldies! Nākošais runātājs Pirillo. Paldies, priekšsēdētāji! komisāra kungs, uh, pārskatīt energoefektivitātes rīcības plānu. Uh, tas ir jādara tādā holistiskā pieejā, kas apvienos visas strateģiskās pieejas, ko mēs mēģinājām izstrādāt Eiropā. Jo no vienas puses energoefektivitāte ir izšķirīga, jo uh, tā ļaus mums sasniegt uh, Uh, arī, energo, arī šo emisiju samazināšanas līmeni 2020. gadam. Un arī dzen, mēs varēsim arī Eiropas Savienībā ietaupīt naudu uh, tādā veidā, kas līdz šim nav varēts paveikt. Energoefektivitāte ēkās tā ir būtiska nozīme, jo šīs iniciatīvas ir jāpieņem Eiropas līmenī. Mūsu kompānijām ir jāsāk domāt daudz energoefektīvākā veidā, kā tiek ražotas preces. Katrā ziņā es domāju, ka saistošie e, mērķi ir ļoti svarīgi, jo bez tiem būs grūti sasniegt mūsu ambiciozos mērķus, ko uzstādījām sev Eiropā. Liels paldies! Podimātas kundzei viena minūte. Eh, paldies, priekšsēdētāji komisāri. Es gribētu fokusēt uzmanību uz vienu jautājumu. Proti eh, par šiem saistošajiem eh, energomērķiem Eiropas ekonomikai. Brīdī, kad mums daudzās valstīs ir grūti ekonomiskie apstākļi, kas mēģina uh, radīt jaunas darba vietas, radīt izaugsmas potenciālu, šeit saistoši Saistošs mērķis radīs pareizo klimatu, lai uzlabotu e, konkurētspēju Eiropas uzņēmumiem, it īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem. Ja mēs viņus varēsim mm, pamudināt izmantot enerģiju lietderīgāk, efektīvāk, Un tad viņi varētu iekļūt šādos tirgos, kas mums dotu vislielāko pievienoto vērtību un radītu jaunas darba vietas. Un papildus tam ir vēl, protams, specifiski m, mm, ekonomiskie ieguvumi kā mm, ģimenēm, tā arī eh, publikai, kaut vai zemāki eh, en, šie te energorēķini. Un es gribētu tiešām apsveikt eh, referentu un aicināt komisiju ieviest Bensena priekšlikumus un padarīt to, lai mums būtu vieglāk izkļūt no krīzes. Paldies! saka priekšsēdētājs. Un tagad ir pienācis laiks brīvā mikrofona eh, debatēm. Acīm redzot, man nebūs iespējas katram dot vārdus, jo mums ir tikai 5 minūtes šīm debatēm. Pirmais runātājs, lūdzu. Paldies. Protams, energoefektivitāte ir izšķirošs jautājums. Mums ir nepieciešams eh, ekonomiskāk izmantot mūsu uh, trūkstošos reformu resursus, un tas ir tiešām tāds izaicinājums. Mums ir nepieciešama pareizā informācija mērķu nospraušanā, mums ir jābūt arī realistiem, eh, gan runājot par sabiedrību, gan par uh, individuāliem cilvēkiem. Mums vajag izvēlēties uh, pieejamus uh, Um, līdzekļus tādus, ko viņi var atļauties. Un līdz ar to uh, tam jābūt ir ekonomiskam uh, pilsoņu vidū, jo ja mūs nepieņems, tad mēs nekādīgi nevarēsim virzīties uz priekšējā jomā. Paldies, ka ievērojāt runāšanas laiku. Nākošam runātājiem vārdu komisārkungs priekšsēdētā Kankūnas pārunas ir, mm, cik šķiet, veiksmīgas attiecībā uz klimata izmaiņām, taču tādas valstis kā Ķīna joprojām eh, nogaida rezultātus Kankūnas sanāksmē, un viņi joprojām eh, rīkojas pēc eh, Kopenhāgenes sanāksmes neveiksmīgā rezultāta. Un, ja mēs Uh, neizmantosim iespēju, tad mēs zaudēsim divreiz. Gan uzņēmumi, gan mūsu mājasaimniecības maksās ārkārtīgi augstas uh, maksas par enerģiju, un mēs nepanāksim šo zaļo Eiropas ekonomiku. Tāpēc mums vajadzētu domāt tā, ka ja mums ir uh, grūti cīnīties ar Ķīnu šobrīd kā um, konkurentu, ko tad mēs varēsim panākt, ja Ķīna būs zaļa. Tāpēc mums tiešām vajadzētu uh, mēģināt sasniegt mūsu 2020. gada mērķus. Paldies, saka priekšsēdētājs. Alfāno kundzei viena minūte. Ja mūsu uh, energoefektivitātes politikā um, ir um, Tā ir nepieciešama, jo bez tās mēs nesasniegsim mūsu 2020. gada mērķi. Ar 10% samazinājumu nebūs gana. Ja energopatēriņš pieaugs, tad tas uh, pakļaus visu mūsu uh, atjaunīgo energoresursu izmantošanu 2020. gadam šo mērķi, tāpēc es uzskatu, ka ir labi, ka mums ir saistoši mērķi, lai nodrošinātu energo politiku. Paldies! Eh, kura eh, būs tā kā nostiprinoša eh, politikas sastāvdaļa. Un, ja mēs skatāmies, protams, uz e, individuālām dalību valstīm, varbūt tas neizdosies. E, taču e, Eiropas Savienībai ir jānorāda šādas ceļazīmes. Mums vajadzētu radīt jaunas fabrikas, kas ražo enerģiju, un mums vajadzētu tiešām būt pašai tīrākai enerģijai visā pasaulē. Un es ierosināšu šo otro grozījumu atbalstīt, lai mums jau būtu par energoefektivitāti esošajās ēkās skaidri noteikumi. Paldies Rosīkungam minūti. Liels paldies priekšsēdētāji. Energoefektivitāte ir šādi kā būtiskākie vārdi mūsu ekonomikai nākotnē, taču tā ir jāveicina. Mums vajag tiešām runāt ar dalību valstīm un aicināt, eh, lai tās uzlabo savu energoefektivitāti, lai tie cilvēki, kas vai no nu savās mājās vai birojos eh, mēģina uzlabot energoefektivitāti, lai viņiem palīdzētu jo eh, tas nozīmē, mēs palīdzēsim ekonomikai, mēs palīdzēsim videi, mēs ietaupīsim resursus Eh, taču mums tas ir jāsaista ar Eiropas politikām, eh, kas ir domātas, eh, lai izveidotu vienotu enerģijas tirgu Eiropā jo labāk ir uzvarēt mūsu pilsoņu domas un teikt, ka no, nu, ietaupīt nozīmē uzlabot. Paldies! Nākošam runātājiem vārds. Paldies! Mūsu uh, prāt visa klimata izmaiņas problēma nav saistīta ar cilvēku darbību. Jo tas pasliktina mūsu globālo pieeju, uh, Eh, tad, kad eh, mēs eh, cīnāmies ar to. Ar energoefektivitāti to mums, protams, vajadzētu apsveikt. Līdz 40% no energo patēriņa tiek izniekots ēkās. Mums vajadzētu veicināt to, lai tiek veidotas, būvētas jaunas ēkas un restaurētas, renovētas jau esošās ēkas un vienlaicīgi mums vajadzētu samazināt energo patēriņu arī transportā, izmantojot hibrīd tehnoloģijas. Mums tiešām vajadzētu pas, panākt zinātnisko progresu. Basēs Kūkundzei dosim vārdu. Paldies, priekšsēdētāja komisāra. Es gribētu pasvītrot faktu, ka energo uh, taupīšana ir ļoti svarīga jo eh, tam ir ekonomiskie labumi. Mums jāpaturprātā arī sociālie labumi, kā jauna darba vietu radīšana līdz 2020. gadam un tā tālāk. Es domāju, ka ja mēs veidosim eh, tādu mārketingu vai tirgu, Eh, zinību, tad eh, mums ir eh, tiešām jāņem vērā, ka mums ir ļoti energoietilpīgas rūpnīcas un tām ir jābūt joprojām konkurētspējīgām. Es priecītos, ja mums būtu, priecētos, ja mums būtu konkrēta metodoloģija, kā mērīt šos mērķus un arī uzraugot mums būtu zināms progress. Es tiešām apsveicu eh, komisijas darbu pie vienota energotīkla Eiropā, un eh, tas mums ļautu vienkāršot eh, arī autorizācijas mm, procesu dažādiem energo struktūras projektiem. Paldies, tagad Stailers kundze, vienu minūti. Eh, paldies Bensen kungam, eh, kad viņš pieminēja arī būvniecības nozari un eh, pievērsa uzmanību, ka arī, mm, taču tiešām janvārī mēs balsosim par būvmateriāliem. Bet man ir divas lietas, ko es gribēju pieminēt, divi punkti. Svoboda pieminēja arī vietējās iestādes, vietējo līmeni. Un, protams, apvienotajā karalistē budžeta samazināšana skar vietējo līmeni, un mums tiešām vajadzētu uh, Uh, domāt par to. Es gribētu aicināt arī komisijai, uh, runājot par šiem te viedajiem mēraparātiem, uh, tur ir teikts, ka 2011. gada beigās būs nepieciešama šī te funkcionalitāte, minimālā funkcionalitātes līmenis jāsasniedz. Mums, diemžēl, no prezidentūras nav neviena pārstāvi, bet es gribētu šeit piemetināt to, ka mm, energo nabadzība ir tiešām ļoti svarīga, vitāla, un tas mums jāņem vērā. Paldies! Paldies! Līdz ar to mēs esam beiguši šo brīvā mikrofona procedūru. Man nav vairāk vārdu manā sarakstā. Un tagad došu vārdu komisāram Lūdzu. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordneten. Jā, paldies priekšsēdāji, dāmas un kungi. Svobodas kungs teica, ka īstenošana notiks vietējā un reģionālā līmenī, un viņam ir taisnība dalību valstīs mēs esam guvuši ļoti labu pieredzi ar renovācijas projektiem. Katrs eiro, kas tiek iztērēts, rada 6 līdz 7 eiro privāto investīciju. Mums ir jāskatās uz reģionālajām programmām, jādomā, vai tās arī nevarētu izmantot šādu mērķu sasniegšanai. Es neesmu pārliecināts, vai uh, pašvaldība varētu tieši runāt ar komisiju, bet varbūt reģionālos līdzekļus varētu izmantot plašāk, lai tos padarītu pieejamākus un izmantot, piemēram, valsts ēku renovācijā. To mēs katrā ziņā varam paturēt prātā un skatīt nākamā finansējuma perioda skatīšanas laikā. Tālāk par aizdevumu likmēm, vai mēs varam piedāvāt zemākas likmes aizdevumiem, kuras tiks izmantot, lai atjaunotu ēkas, uh, To, piemēram, varētu izdarot, izdarīt, izmantojot valstu bankas. Un energoefektivitāte katrā ziņā radīs naudas ietaupījumus, bet tas nenotiks nekavējoties. Ja skatāmies uz izaugsmu visā Eiropā, tad ir redzams, ka ir nepieciešamība renovēt daudz vietu ēkas, jāuzlabo to siltinājums, to elektrisko ierīču izmantojums un mēs varētu panākt optimizāciju 30 līdz 40 tūkstošu apmērā par katru ēku un šādi ietaupījumi nav viegli sasniedzami. Mums ir nepieciešams investīcijas nākamo desmit gadu laikā, lai pēc tam 40 gadu laikā mūsu maksājumi par energoresursiem samazinātos, un līdz ar to mēs redzētu uh, Eh, ieņēmums no ieguldītās naudas, tā kā tas ir tāds starp paudžu līgums. Mūsu paudze ir aizņēmusi sārkārtīgi daudz naudas un radījusi problēmas, bet tagad mums ir iespēja ieguldīt nākotnē, lai mūsu bērni nākamajās desmitgadēs gūtu labumus, jo viņiem būs jāmaksā zemāki rēķini. Un ir jautājums, vai mēs esam gatavi uh, ķerties klāt šai problēmai. Es paļaujos uz jums. Uh, Mums ir jānosprauž prioritātes, gatavojot savus budžeta projektus. Energoefektivitātei jābūt Eiropas budžeta uh, svarīgāko prioritāšu lokā. Bet, protams, tas nozīmē, ka citi jautājumi tiks uh, nostumti zemāk. Mums nav neierobežoti resursu. Mums ir ļoti rūpīgi jādomā par to, kā mēs sadalām savus pieejamos līdzekļus un kādas prioritātes nospaužam runājot par budžetu. Otrs komentārs. Divi deputāti teica, ka principi ir pilnībā skaidri, bet es nedomāju, ka viss ir tik vienkārši. Manuprāt, padomu secinājumu, kas man šeit ir priekšā, jau norāda, tas jaunākais secinājuma projekts ir no šī gada marža. un šeit viss nav tik viennozīmīgi. Mēs virzamies uz 20%, bet varbūt mēs sasniegsim tikai 16 vai 18, bet es vēlētos pieturēties pie visiem 20, lai arī martā Eiropas padoma mēģināja atkāpties no šī nospraustā mērķa. Paskatāmies uz 2007. gada secinājumiem, tur atsauce ir prognozi par energo patēriņu 20. gadā un samazinājums par 20%. Ir arī viens pētījums, uz kuru var atsaukties, un ir trīs dažādas iespējas, un ir redzams, ka ir ļoti nopietnas problēmas. Energo patēriņš Itālijā 2007. ir 73 miljonu tonnas, un tas pieaugs līdz 208 20. gadā, un tad jāsamanāk samazinājums par 20% no šī skaita tā kā tiek prognozēts pieaugums. Un tad jūs varat izvērst šo analīzi un skatīties, piemēram, uz Luksemburgu 5,6 miljonu tonu. Un prognoze ir par 4,5 tonām. Kā tad būs ar Portugālu? 23,8, tad līdz 30 un pēc tam kritīs uz 24 miljoniem. Tā lai mums ir jāņem vērā šīs prognozes, tas ir ļoti būtisks jautājums un jāskatās uh, šīs prognozes par katru valsti. Daudz cilvēki runāja par to, vai mērķiem jābūt saistošiem. Es esmu optimists, bet vienlaiks arī uh, domāju reāli ja mēs nospraudīsim saistošus mērķus katrai dalībvalstīm, ja mēs komisiju to piedāvātu. Tādā gadījumā to mm, Eiropas pilsoņi katrā ziņā noraidītu, un tad mums vispār nekā nebūtu. Līdz ar to ir nepieciešama divu fāžu pieeja. Mēs vēlamies, lai dalībvalsts iesaistās, un es to uzskatu par realistā, realistiskāku pieeju. Es aicinu dalībvalsts sagatavot uh, nacionālās energoefektivitātes rīcības plānus, un 20% mērķis būtu piemērams visiem, un ja divu gadu laikā redzam, ka progresa nav, tad varam pārvērtēt situāciju, nevis tagad jau nospraust saistošus mērķus. Un tajā posmā dalībvalsts nevarēs tur strīdēties pretī. Es zinu, kādas ir jūsu valdības, un jūs labi pazīstat savas valdības, un uzskatu, ka tā būtu labākā Eiropas pieeja, lai panāktu šādu kopējo mērķi. Vai šie mērķi ir saistoši vai brīvprātīgi, nacionālajie rīcības plāni ir obligāti, tie ir nepieciešami. Mēs varam izpētīt šos plānus, un ja tie mūs neapmierina, tad mēs tos nepieņemsim, mēs tos noraidīsim. Nu, šeit likšu punktu un ceru, ka nākotnē varēšu atkal ierasties šeit parlamentā ar jaunu priešlikumu un sākt oficiāls pārunas. Paldies, komisāra kungs! Un tagad uh, vārds arī referentam Bentam Benstenam. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji, komisāra kungs, dāmas un kungi. Es vēlos teikt paldies visiem, kas piedalījās šīs debatēs. Manuprāt, ja pilsoņi tajās klausījās, tad daudz no viņiem varbūt sāk domāt par to, ka ir ļoti atšķirīgi viedokļi mūsu starpā. Tomēr es uh, domāju, ka mēs sākam panākt vienošanos par dažiem jautājumiem. lielākā daļa debašu bija par šiem saistošajiem mērķiem. Es vēlētos atbalstīt to, ka esošie tiesība akti tiek pareizi īstenoti un uzraudzīti. Mums ir aktīvi jāstrādā, veicinot labāku ēku politiku un labāku politiku transportu jomā. Ir ļoti svarīgi, lai visi šie energoresursu pasākumi būtu ar pietiekamu finansējumu. Līdz ar to vēl ir ļoti daudz darāmā, katrā ziņā daudzās jomās mēs lietas varam uzlabot. Es nevēlos atgādi, atkārtot to, ko teica Kariņa kungs, kad viņš teica, ka Eiropas Savienība maksā milzīgas summas uh, tādām valstīm kā Krievija un arī tojos austrumos, un viņš jau teica, ka šo naudu varētu daudz labāk izmantot Eiropā. Turklāt Eiropai būtu jācenšas kļūt par līderu šajā jomā, un tad tur ir nepieciešams ļoti, nepieciešams liels investīcijas. Bet, eh, protams, šīs investīcijas nāk ar pozitīvu elementu, tās radītu darba vietas, būtu jauni uzņēmumi un augstas vērtības darba vietas MVU, Eiropas Savienībā. Un tas ir ļoti liels un labs gūms. Un vēlreiz visiem paldies par sniegto atbalstu, paldies komisijai un attiecīgajiem komisijas dienestiem. Paldies arī manai politiskajai grupai un visiem, kas mani atbalstīja sagatavot šo ziņojumu. Tīpaši paldies ēnu referentiem par lielisko sadarbību. Manuprāt, pats galvenais uzdevums ir nodrošināt, ka parlaments sūta pilnīgi skaidru vēstījumu komisijai par to, kādu tā, virzienā mēs vēlamies iet energoresursu politikā. Paldies! Līdz ar to tiek beigts debats par šo darbkārtības punktu un tālāk